par Irānu. Un tātad balsojam par kopīgo rezolūcijas pro projektu, ar kur tiek aizstāti seši priekšlikumi. Nav grozījumi. Tātad ko, par šo rezolūciju kopumā kas par? Pret? Atturās? Pieņemts ar lielu balsu vairākumu. Tālāk balsojam par sešiem rezolūcijas priekšlikumiem par. Uh, Gvineju ar jaunu rezolūcijas priekšlikumu tika aizstāti iepriekšējie teksti, ne, grozījuma nav, balsojam par rezolūcijas priekšlikumu kopumā, kas par pret atturās pieņemts. Apsveicam rezolūcijas autors. Tagad balsojam par sešiem rezolūcijas priekšlikumiem par presas brīvību Kenijā. Tātad izskatām kopējo sešu politisko grupu rezolūcijas priekšlikumu balsojam par visu rezolūcijas priekšlikumu kopumā.